zināt, vai kāds iebilst pret eh, Sergio Gutieres kungu iecelšanu. Ja neviens neiebilst, tad uh, eh, sociālta un demokrātu eh, grupa cenš vēlas ar Gutieres kungu aizstāt Magdalēnu Alvarez ārzu. Ja iebilduma nav, tādā gadījumā šis, šī iecelšana tiek apstiprināta.